Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam šīs dienas sanāksmi. Un turpinam ar desmito darba kārtības punktu. Un vēlētos sveikt Džonu Berigānu, komisijas diģifizma direktorā direktoru vietnieku un arī viņu kolēģi laipni aicināti šajā otrajā mūsu darba dienā. Un kā kolēģi labi zina, tad mēs šobrīd mēs di diskutēsim par ārkārtīgi nozīmīgu punktu, kas ir komisijas deleģētā regula. Uh, ar ko papildina Eiropas parlamenta padoms regulu par uh, komplektētu privāto ieguldījumu apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem. Un apspriedīsim uh, komentārus par dokumentu, ko jūs esat saņēmuši. Un uh, runāsim par uh, prips īstenošanu un, mūsuprāt, šis ir galvenais instruments, lai nodrošinātu caurskatāmību un patērētāju aizsardzību. Es varētu atgādināt vēstuļu apmaiņu ar komisiju. Vispirms tas notika februārī un martā, kur parlaments identificēja virkni problēmu un saņēmām mēs Hilkunga atbildi. Un tad sākās dialogs ar komisiju. Un tad mēs uh, nosūtījām vēl vienu vēstuli īsi pirms dilģēta akta pieņemšanas, m, mm, kurā bija izklāstītas vēl atlikušās bāžas no mūsu puses. Un mūsuprāt, šis pieņemtais deleģētais akts nepietiekami ir ņēmis vērā mūsu paustās bažas, un tas ir iemesls, kādēļ vasaras eh, pārtraukuma laikā virkne politisko grupu iesniedza iebildumu un referents piekrita arī, referenti piekrita arī uzrakstīt eh, šo te tekstu iebildumam. Eh, tādas ir parlamenta likumīgās tiesības formāli iebilst pret pieņemtu deleģēto aktu. Un kā es to saprotu, tad eh, parlaments tagad vēlas izmantot eh, šo, šīs savas tiesības. Mm, un uh, izmantot šo procedūru tā iemesla dēļ, ka parlamenta viedoklis nav ticis ņemts pietiekam vērā, gan pēc būtības, gan uh, metodoloģiski. Un uh, Mēs e, balsosim par e, tekstu, kas prasa nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikumus e, dažādiem produktiem, kā arī attiecībā uz atbilstošu apreitināšanas formulu, lai nodrošinātu vienādu veiktspēju šiem produktiem. Nu, tādēļ šis ir īpaši svarīgs uh, moments šī, šajā dialogā, un Mēs vēlamies eh, skaidrāk eh, paust savu nostāju un eh, svarīgi arī dzirdēt EOPA viedokli. Es došu vārdu Pervāņšai Beresai un pēc tam uh, citu politisko uh, grupu pārstāvjiem un visbeidzot Bernardīno kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī uh, komisijai un EOPA par to, ka varēja ierasties uz šo viedokļu apmaiņu. Uh, Tā kā ekonomisko monetāro lietu komiteja uh, spriež par uh, rezolūciju, par um, RTS pieņemšanu, es uzskatu, ka šis ir patiešām ļoti nozīmīgs brīdis. Domāju, ka ik viens pasākums, ko mēs apspriežam, būtu uh, jāņem vērā arī šīm iestādēm. Tātad, ja ir runa par RIPS likumdošanu, kas pārēdz, ka uh, konkrēti citiem um, tirgus dalībniekiem vajadzētu publicēt uh, galvenos uh, informācijas dokumentus, uh, lai informētu par uh, patērētājus par uh, produktiem, ko tie uh, vēlas iepirkt. Tātad te nav rūta, runa par uh, komerc dokumentu, te ir runa par um, dokumentiem, kas maziem investoriem ļautu salīdzināt atšķirīgus produktus un līdz ar to ļautu izdarīt vislabākās iespējamās investīcijas, ņemot vērā konkrēto projektu. Tātad te ir runa gan par iekšējo tirgu, gan arī par patērētāju aizsardzību. Es gribētu jums atkārtināt, ka pirmā līmeņa teksts tika pieņemts ar ļoti lielu vairākumu šeit parlamentā. Par to nobalsoja uh, uh vairāk kā 600 deputāti. Un es domāju, ka mēs visi uh, līdz ar to esam spiesti ņemt vērā šo balsojumu. Galu galā mums ir jāsaprot, ka līdz ar to šīm tiesību aktum, aktam mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību. Uh, gribētu norādīt, ka uh, ir jāņem vērā arī otrā līmeņa pasākumu pieņemšana. Uh, Un eh, šeit mums ir vairākas bažas. Pirmkārt, mums rodas tādas kā institucionālas bažas, un tās ir ļoti nozīmīgas. Parlaments ir ļoti cīnījies, lai eh, iegūtu tiesības arī otrajā līmenī, tātad, lai tās nebūtu tikai formālas tiesības. Un eh, tā kā es darbojos šeit jau sen, es zinu, ka parlamenta iejaukšanās šajā otrajā līmenī ir ļoti būtisks un demokrātisks elements, un to arī vajadzētu piemērot uh, likumdošanai, kad tā tiek piemērota. E, tāpat, protams, varbūt parādās kaut kādas spēlītas starp parlamentu un komisiju. Nevajadzētu būt tā, ka e, tiek kaut kas slēpts. E, komisijai vajadzētu uzdot jautājumus, vajadzētu par to spriest. Un ja, pār, ja, ja komisija nespēja atbildēt uz parlamenta jautājumiem, tad ir jāpublicē šie akti. Tas būtu otrais punkts. Tātad te ir runa par otrā līmeņa pasākumiem, un šeit parādās arī citas pašas, un tās parādās arī rezolūcijā, kuru mēs esam sagatavojuši, un kas, protams, attiecas uz apdrošināšanas nozari, uz to, kas ir ticis darīts. Tāpat arī vēlētos paust trešo problēmu, kas man šķiet būtiska. Un tā neparādās rezolūcijas projektā, bet, bet ir vairāk kolēģi, kas uzskata, ka vajadzētu to iekļaut pašos tiesību aktos. Domāju, ka šeit komisija un Bernardīno kungs mums varētu varbūt uh, izskaidrot eh, tiesisko ietveru, kādā mēs darbojamies. Tātad, ja šie pirmie, pirmā līmeņa tiesību akti stājas spēkā, un otrā līmeņa akti vēl nav pieņemti, tātad šādā veidā mēs varam argumentēt, ka rastos pārāk liels sajukums un pārāk lielas atšķirības. Domāju, ka mums vajadzētu mēģināt rast atbildes uz šiem jautājumiem. Thank you very much the EPP group, uh, Buh. Paldies, uh, Balts kungs, uh, EPP grupas vārdā. Paldies, man ir jāatvainojas Pitikainen kungu vārdā, kurš ir mūsu ēnu referents, kurš nevarēja ierasties uz šīm debatēm, un viņš lūdz mani sevi aizstāt, un es to arī darīšu. Uh, Prips uh, regulas eh, mērķis ir veidot eh, iespēju salīdzināt dažādus eh, komplektētos produktus. Un šeit ir jāaptver virkne mazumtirgotāju un jānodrošina informācija šo produktu pircējiem, lai viņiem būtu iespēja tos salīdzināt un lai viņi varētu mm, pēc iespējas labāk apkalpot visnepieredzējušākos eh, pircējus. Un eh, mūsu ēnu referentu viedoklis ir tāds, ka uh, regulas mērķis pilnībā netiek atspoguļots tehniskajos standartos, tā kā mēs to uh, likām priekšā. Un te ir runa par uh, biometrisko riska produktu un dažu citu uh, produktu uh, grupām, kur nav iespējams salīdzināt transakciju cenas. Un tādēļ mēs gribētu jautāt, eh, vai Eiropa nevarētu nedaudz pakomentēt, kādas ir uh, um, izdarītās izvēles un kādi ir iemesli attiecīgās izvēles izdarīšanai. Kas attiecas uz tehniskiem standartiem, tad mūsu grupu uztrauc arī termiņi, kas paredzēti prips regulas ieviešanai. Bet runājot par to, ka mm, mēs gatavojamies uh, Um, kavēt šādas patērētājiem nozīmīgas likumdošanas pieņemšanu, nu pret to būtu jāizturās ļoti piesardzīgi. Un noslēgumā var teikt, ka Pitkainas kundze vēlētos, lai mēs uh, visvairāk koncentrētos uz saturu. Un es varu uh, tikai uh, pasvītrot to, ka piekrītu viņai. Kā Malkungs lūdzu. Jā, liels paldies. Gadu gaitā, kamēr esmu šajā parlamentā, mēs uh, eh, pieņemām likumdošanu, strādājam pie tās izstrādes, uzklausām nozari un izdarām secinājumus. Un uh, mēs arī izvērtējam, kuras bažas ir jāņem vērā, kuras nē. Un šī gadījumā es domāju, ka dažas eh, no bažām, kas ir izteikts par RTS, nāk no nozares. Ir, protams, virkne bažu eh, vai drīzāk sūdzību, kuras var neņemt vērā, bet eh, daļa no tām ir pamatots. Un mēs nevaram teikt, ka mēs nevēlamies šo likumdošanu. Protams, ka mēs vēlamies labāku situāciju patērētājiem un nozarei. Es piekrītu minēta, iepriekš minētajiem punktiem, es to negribu atkārtot, un es piekrītu bažām, ko pauda EPP. Vēlos pateikties eh, komisijai, ka viņi šeit ir šorīt, un es gribu jautāt, ja mēs eh, šos tehniskos standartus eh, noraidām, ko komisija var darīt, lai tiktu galā ar dažādām saistību, dažiem saistību aspektiem, ja šie tehniskie standarti netiks pieņemti. Jā, paldies. Nu, jāsaka, man nav nekas daudz piebildstams pie tā, ko sacīja priekšējā runātāja. Situācija ir diezgan nepārprotama. Eh, saka, Ježē kungs, delģētais akts, diemžēl, nevieš pietiekamu skaidrību un jautājumu, eh, kas pauda mūsu bāžas, tika apkopoti rakstveidā. Un eh, Protams, ka diezgan, parlaments darīja visu, lai atrisinātu situāciju, bet mēs nevaram atļauties uh, nepildīt pasākumus uh, pirmā līmeņa likumdošanā. Paldies! Paldies, goja vārdā ir kāds? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mūsu pārstāvju, diemžēl, šeit nav. Varbūt, ka varat dot vārdu citiem ēnu referentiem, pēc tam mūsu ēnu referents līdz tam laikam iespējams parādīsies. Labi, tad Svens Gīgols. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uzsvērt no mūsu grupas puses, ka esam apņēmības pilni būt objektīvi attiecībā uz prips, lai e, informācija patērētājiem būtu spēcīga un būtu iespējams e, mazumpircējiem e, salīdzināt e, produktus un lai mēs varētu atvērt e, finanšu produktu tirgus. Nu, ir e, daļa no nozares, kas to nebūtu neatbalsta. E, jo viņu ienākumi varētu samazināties. Un jau apspriežot pirmā līmeņa likumdošanas tekstu, mēs izjutām šo spiedienu, un mēs neesam naivi, un mēs, protams, saprotam, ka uh, mēs nevēlamies ar uh, noraidījumu uh, atbalstīt tos cilvēkus, kurus mēs nemaz negribam atbalstīt. Bet jāsaka, ka pirmā līmeņa teksts vispār netiek apspriests. Mēs vēlamies eh, īstenot šo likumdošanu, bet vēlamies to īstenot skaidri un nepārprotam. Un esmu ļoti nelaimīgs ar veidu, eh, kā ir eh, veidojusies sadarbība ar komisiju. Mēs esam snieguši komisijai un arī esmai E, jau ļoti saulēcīgi e, paudām savas bažas. Un pie tam sacījām, ka e, paudām to grafika tādas tabulas formā, kurā parādījām, ka šie dati ir mulsinoši. Un parādījām arī aprēķinus par pēdējiem 20 gadiem. Uh, Ja prips jau būtu uh, bijis spēkā, un tad, eh, ja mēs uh, ievērojam piecu gadu uzglabāšanas periodu, tad, ja dati būtu bijuši pārāk, prognozē būtu bijuši pārāk optimistiski vai uh, pesimistiski, tad vismaz vienā trešajā uh, daļā produktu pirkumu jūsu investīciju vērtība uh, samazinātos. Bet nelabēlīgais scenārijs it kā parāda, ka jūs būtu nopelnījuši, un tas, nu, eh, nepavisam neredz skaidru priekšredu. Nu, un tā tad ir jāskatās, eh, nedrīkst aizmirst, ka mēs pieņemam lēmumus eh, zemes inflācijas apstākļos, bet augstas inflācijas apstākļos situācija mainīsies. Un ja mēs tagad izplatīsim šo um, informāciju, ņemot vērā pagātnes eh, tirgus situāciju, mēs sniegsim eh, informāciju eh, patērētājiem, ka investējot īpašumos vai akciju tirgū, jūs varat nopelnīt arī nelabvēlīgā situācijā. Nu, un uh, cilvēki drīz nāks un klauvēs pie mūsu uh, likumdevēja durvīm un teiks, nu, redziet, es esmu zaudējis naudu, uh, jo saskaņā ar jūsu pieņemto likumdošanu uh, pēc prospekta es nevaru, man uh, teica, ka es uh, nopelnīšu. Pārāk Daudziem cilvēkiem nauda ir tikai krājkontos, bet cilvēkiem, protams, ir jāzina, ka uzņemoties, ieguldot cita veida produktos, viņi e, sevi tomēr pakļauj riskam. Mēs esam informējuši komisiju un esma, mēs esam lūguši, lai mūsu dati tiktu pār. E, pārbaudīti, vai dati ir uh, precīzi aprēķināti. Līdz šim neesam saņēmuši atbildi par šiem aprēķiniem, bija kaut kādas diskusijas, un esmu runājis arī ar atbildīgiem cilvēkiem komisijā, un esmā, un es aicinu viņus uz tādu atklātāku diskusiju par to, kā to var atrisināt, bet secinājumu, eh, mm, iznākumu pagaidām nav. Uh, Eh, jo pirmā līmeņa likumdošanai noteikts, ka informācija nedrīkst būt maldinošana. Un eh, līdz ar to tieši parlaments ir nācis klajā ar eh, šo te brīdinājumu par to, ka mm, produkti ir sarežģīti, bet tehniskajās vadlī, tā, standartos uh, nav uh, pateikts, kā šis te mm, uh, brīdinājums par sarežģītību parādīsies. Un uh, nekur nav pateikts, kā vienotajā tirgū tas tiks piemērots, jo mēs vēlamies, lai noteikumi būtu vienādi visur, lai kapitāla tirgus savienība var tikt uh, izveidota pilnībā. Mēs atbalstām prips, atbalstām prips mērķus, bet aicinām komisiju un uh, eh, ESMA sadarboties šajā nopietnējā jautājumā pamatīgāk. Paldies! Neredzu vairs nevienu citu runātāju, varam dot vārdu komisijas pārstāvim Džonam Bergenam. Paldies priekšsēdētājiem, paldies par iespēju piedalīties šajā ļoti svarīgajā diskusijā. Prips regula un normas, kas saistās ar, ar informatīviem dokumentiem, ir vērstas uz patērētāju labākai aizsardzību visā Eiropas Savienībā, un komisija pārliecināta, ka jaunajai likumdošanai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk un pamatinformācijas dokuments eh, ieviesīs eh, vienotu standartu, kā būtu jāsniedz informācija par veselu virkni investīciju produktiem un ļautu uh, eh, mazumu investoriem izvērtēt produktu izmaksas, nākotnes iegūmus un tā tālāk, un līdz ar to uh, ļaut pieņemt labākus, informētākus lēmumus par investīcijām. 1. jūnijā komisija pieņēma deleģēto uh, regulu, par ko mēs šodien runājam, kurā ir noteikts saturs balstoties uz tehniskiem standartiem, kurus mums iesniedz 6. aprīlī uzraudzības iestādes. Mēs uh, strādājām ļoti ierobežotos termiņos. Uh, Taču mēs esam izmantojuši pietiekami konsultantus, veikuši arī uh, publiskas konsultācijas un uh, organizējuši publisku uzklausīšanu. Tā kā mūsuprāt, tehniskie standarti ir augstas kvalitātes un sniedz uh, līdzsvarotu proporcionālu visu interešu ņemšanu vērā. Un es domāju, ka Gabriels pēc tam detalizētāk varētu uh, argumentāciju paraksturot. Eh, kas ir vissvarīgākais? Tad eh, eh, kopējais šis te saturs balstās uz patērētāju testēšanu. Tāpēc esam pārliecināti, ka piedāvātais delģētais akts atbilst patērētāju vajadzībām. Komisija ir ļoti strauji strādājusi, ievērojot termiņus, pieņemot delģēto aktu, un, kā priekšsēdētājs norādīja, procesa laikā, sagatavojot eh, tiesību aktu, mēs eh, informējām ekonu komiteju par mūsu darbu un par ambiciozo uh, laika grafiku likumdošanas izstrādēji. Es saprotu, ka mm, ir, bija dažas problēmas ievērot noteiktus termiņus, un ka informāciju no jums, diemžēl, saņēmām īsi pirms regulas, pēc regulas uh, pieņemšanas, bet tas nekādā gadījumā nav, nec, tā nekādā gadījumā nav neceņas izrādīšana pret parlamentu. Iemesls, kādēļ mēs pieņemām regulu tik ātri, mm, tas bija tādēļ, ka vēlējāmies dot pēc iespējas vairāk laika nozarei, lai varētu paspēt eh, īstenot, ieviest eh, šos standartus um, līdz ar likumdošanas stāšanos spēkā. Un mēs spēram virkni eh, soļu, lai atbalstītu Mm, e, ieviešanu, un notika arī semin seminārs, un mēs esam gatavi sniegt arī konsultācijas par pirmā un otrā līmeņa e, likumdošanas ieviešanu, lai palīdzētu nozarei iesniegt, e, ieviest likumdošanu. Un komisija kopā ar uzraudzības iestādēm uzraucīs e, to, kā regula darbojas. Un, protams, eh, sasādīsim ziņojumu un arī izanalizēsim, kā labāk identificēs eh, neatrisinātos jautājumus. Un būsim skaidri, prips eh, satvars ir pirmā iespēja tātad standartizēt investīciju produktus patērētājiem, un mums tas ir ļoti svarīgi. Uh, un deleģētā regula faktiski ir kompromiss saskaņojot visdažādākās intereses. Un, protams, ka šāds kompromiss nekad nebūs uh, apmienošs visiem, tādēļ jau tas arī ir eh, kompromiss. Un uh, mazie ieguldītāji noteikti gūsa labumu. Uh, Eh, no šī eh, tiesību akta, un tāpēc ir lab, būtu labi, ja visa prips sistēma sāktu darboties eh, noteiktajos termiņos līdz šī gada beigām. Un vislabākais risinājums būtu gan, ja prips uh, regula un uh, tehniskie standarti un deleģētais akts sāktu darboties vienlaicīgi. Uh, Pretējā gadījumā tas novadīs pie regulas projekta ieviešanas ievērojams aizkavēšanās. Nu, tādēļ mēs ļoti gribētu aicināt nenoraidīt e, regulu, e, turpināt strādāt pie jūsu bažām un ļaut tomēr tehniskiem standartiem stāties spēkā e, saulēcīgi. Tas būtu vislabākais risinājums. Taču mēs esam pārliecināti, balstoties uz mūsu juridiskā dienesta. E, viedokli. Uh, regula pati par sevi, pirmā līmeņa likumdošana ir tajā stāv spēkā pašai par sevi. Un tādēļ otrs labākais risinājums ir tāds, ka pirmā līmeņa likumdošana jau sniedz uh, pietiekošu <clears throat> ieskatu tajā, kādiem noteikumiem jāatbilst patērētājiem sniegtajai informācijai. Eh, bet bez otrā līmeņa likumdošanas varētu rasties papildus izmaksas, eh, varētu būt lielāka neskaidrība, cilvēks sākt izstrādāt eh, savas metodoloģijas. Un sekojot jaunajai direktīvas pieņemšanai, katram pašām būtu jārūpējas par atbilstību. Komisija vēlētos samazināt riskus, bet sniedzot konsultācijas, lai nenonāktu pie nesalīdzināmības, bet eh, tas būs daudz sarežģītāks process un tas nebūs labākais risinājums. Un kā jau es teicu, mēs negribētu šādu iznākumu, bet eh, jebkurā gadījumā pat tas uzlabotu uh, situāciju patērētājiem. Un uh, kopsam vilkumā var teikt, uh, Mēs uzskatām, ka uh, komisijas delģētā regula ir labākais risinājums, bet, uh, ja tomēr tā tiks norādīta, tad uh, prips regula tomēr būtu, uh, tai būtu jāstājas spēkā. Tas ir labāk nekā nekas, bet labāk vajadzētu izvairīties no šī otra labākā iznākuma un mēģināt panākt pirmo labāko risinājumu, strādājot ar jums kopā, kas ļautu gan pirmā līmeņa regulai, gan delģētāja regulai stāties spēkā vienlaicīgi līdz šī gada beigām. Thank you. I have to say that I'm a bit surprised. Paldies. Nu, mani eh, nedaudz pārsteidz tas, ka otrs eh, scenārijs eh, te tiek nodēvēts par otru labāko iespējamo. Nu, lai nu, būtu kā būdams, dosim vārdu Bernardīno kungam. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties par šo iespēju atkal būt jūsu vidū un runāt par šo ārkārtīgi nozīmīgo uh, Eh, darbu eh, par RTS, par PRIPS. Tas ir eh, tāds pamat akmeņš šajā procesā, proti atjaunot uzticēšanos finanšu tirgiem. EASAS e sagatavotais dokuments ir vairāku da gadu darba rezultāts. Visas trīs finanšu tirgus apakšnozares mm, Eh, vēlējās, lai būtu taisnīgs risinājums eh, visiem, kas piedāvā prips, eh, kas ar tiem darbojas, un mēs vēlējāmies labu, tādu īstu, patiesu kompromisu. Notika trīs atsevišķi konsultāciju raundi, konsultējāmies ar ekspertiem, tāpat arī aptaujājām patērētājus, un uh, Eh, šajā konsultāciju procesā eh, jau āgri noskaidrojās, ka nāksies meklēt kompromisu un šādā garā, šādā izpratnē arī eh, teksts tika sagatavots ar tādu kritisku, objektīvu pieeju, izmaksu ziņā, cenu ziņā kompromisu atrast nebija viegli. Uh, Tomēr esam pārliecināti, ka PRIPS ieviešana nodrošinās uh, lielāku caurskatāmību, salīdzināmību un uh, daudzos gadījumos uh, bija nepamatoti uzskatīt šķietamas izmaksas par tādām. Drīzāk tie ir uzskatām par būtiskiem ieguvumiem, un tas ir tikai taisnīgi un godīgi. Uh, esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai rastu labu kompromisu arī risku jautājumā. Piemēram, par kredīt riskiem runājot, ir būtiski apzināties eh, un, un spēt saskatīt risku, atpazīt risku. Eh, saistošas būs arī solvencija divi prasības, un tas ir īpaši būtiski. Tieši tāpēc netiek noteikts tāds vispārējais atbrīvojums izņēmums par labu apdrošinātājiem. Piedāvātais RTS risinājums ir eh, labākais iespējamais. Uh, Tas paļaujas uz kredītreitingu aģentūru datiem pietiekamā mērā, tomēr mm, ļauj un pieļauj to, ka, aģent, ka finanšu aģentūras pašas prudenciāli noteikumi var efektīvi darboties. Tomēr uzskatām, ka šī lielākā caurskatāmība, ko garantēs Solvency 2, ļaus laika gaitā ieviest vēl papildu risinājumus un garantijas. To jau esam uh, arī dzen, norādījuši sestajā apsvērumā. Trešām kārtām uh, par performance scenario. Mēs uh, saprotam finanšu produkta veik, veiktspējas prognoze. Nu, kā zinām, nākotnes prognozēšana nav viegls uzdevums um, Eh, ir pozitīvie, optimistiskie scenāriji, ir negatīvie scenāriji iespējami, eh, bet RTS eh, projektā tātad tie visi ir ieskicēti, kas ļauj izvēlēties piemērotāko scenāriju situācijās, kad apstākļi mainās, situācija, mm, situācijas vērtējums kļūst pesimistiskāks Uh, turklāt gādājot par to, lai tas viss būtu praktiski uh, īstenojams un patērētājs, uh, potenciālais klients netiktu maldināts. Tāpat arī vēlos pasvītrot, ka ar zināmu izpratni un nu, tādu iejūtību izturamies pret patērētājiem, kas vēlas varbūt pārdomāt. Un tas situācija sarežģīta, bet tas ir saprotami. Uh, Vēlamies, lai sagatavotie ETS eh, dokumenti būtu pēc iespējas ātrāk gatavi īstenošanai un mm, eh, labi apzināmies eh, to, to kāds izaicinājums tas būs nozarei. Ehm, ceram, ka laika gaitā tiks sagatavotas tādas jautājumu un atbilžu lapas, faktu lapas, ko nozare jau varēs laist apritē. Uh, atvieglojot uh, šīs jaunās kārtības praktisko uh, ieviešanu. Vēlos skaidri pateikt, mēs konstatējam, ka nozare ir vairāk kā apņēmības pilna to visu godprātīgi īstenot, bet atlikušie četri mēneši, protams, būs izaicinājumu un grūtību pilni. Ja runājam par EASAS, mm, kā pagātnē jau esam norādījuši, jau kādi iespējamie mehānismi, kas ļautu tā pragmatiskāk, racionālāk nodrošināt šo pārēju uz jauno kārtību. Uh, ir vēlami. Un mēs par tādiem tikai priecātos. Tālāk par, par iespējamiem brīdinājumiem. Nu, komisija mums nelūdza šai sakarā neko izstrādāt. Uh, no regulas skaidri izriet, ka tas nebija mūsu uzdevums, bet esam gatavi labas gribas pilni, ko šajā sakarā sagatavot. Eh, jo tas atbilst, eh, atbilst eh, nu, šai, šai praktiskos apsvērumos balstītajai pieejai un izpratnei. Domājot par nākotni, nu, protams, ir šīs bāžas, šie iebildumi. Mēs esam gatavi turpināt sadarbību kā ar komisiju, tā ar parlamentu, skaidrojot, noskaidrojot, risinot jautājumus, kliedējot bāžas, meklējot atbildes un darbs, ko esam veikuši līdz šim, sagatavojot šīs jautājumu un atbilžu lapas. Uh, um, par RTS. E mm. Esam jau noformulējuši tādus praktiskus padomus, uh, tādas norādes, um, kas, um, tā kā tā vien izskatās, varētu būt noderīgas arī jums. Tā kā neesmu zaudējis optimismu, esmu joprojām cieši pārliecināts, ka kopīgā darbā esam uh, gatavi un spējīgi kalpot uh, mūsu pilsoņiem, mūsu patērētājiem, turklāt darīt to labi un godprātīgi. Paldies! Paldies eh, jums, kungi! Es domāju, tas, ko Berigana kungs sacīja, tas ir būtiski. Eh, ir būtiski saprast to, ka mums te ir darīšana ar kompromisu. Mums kā politiķiem to nāktos eh, ļoti labi saprast, apzināties, Nu, eh, bet pats par sevi šis, šis arguments nav, nav neko vēl nenozīmē. Eh, mm, viss mūsu darbs ir ne, nemitīga, nepārtraukta kompromisa meklēšana. Tā tas vienkārši ir. Tas pats par sevi nav nekāds uh, sasniegums. Nu, tā kā nu, jūtos tā mazliet neomolīgi. Ir jautājums par saturu, un jautājums par mūsu darba formu, metodi, kas ir kompromisa meklējumi. Ehm, skaidra lieta, ka mums ehm, nāksies meklēt kompromisus un gala risinājums būs ehm, pats par sevi kompromiss. Bet tas nedrīkst būt kompromiss par katru cenu. Tas nedrīkst būt kā, kā atruna, kā aizbildinājums nekvalitatīvam produktam. Nu, jā, rezultāts ir tāds uh, nenopietns, tāds uh, savārstījums, tad uh, nu varam to saukt par kompromisu vai nesaukt, bet tam nav, nav tās nepieciešamās vērtības. Tam ir jābūt labam kompromisam, uh, kas piedāvā konkrētus risinājumus uh, konkrētiem iebildumiem, konkrētām bažām. Uh, un prieks dzirdēt komentārus, kas, kas apliecina, ka saturiski priekšlikums ir pieņemams. Nu, bet visādi citādi, nu, tiešām tā nedaudz satraucoši ir šie komentāri, šīs norādes, ka, ka te varētu tā un citādi rīkoties, iztikt bez deleģētiem aktiem vai, vai gluži otrādi. Eh, Pervanša, lūdzu. Jā, nu pirmām kārtām eh, vēlējos eh, Berigāna kungam un Bernardino kungam pateikties par to, ka atnācāt arī šorīt, bet īsti nesaņēmu atbildu uz savu jautājumu par šiem scenārijiem. Tātad ir scenāriji, kas ir noraidīti, kā, kā mm, nepietiekam optimāli šie RTS eh, iespējamie scenāriji. Nu, ja mūs, tātad šeit mūsu uzdevums ir izstrādāt eh, un gādāt, lai gala beigās tā pašais tiesība akts būtu tāds eh, viendabīgi īstenojams. Un, ja konkrētāk, mans jautājums ir šāds. Kurš tieši punkts šajā vēstulē mm, komisijai, komisijas komisāriem, mm, kur tad eh, komisija un Eiropa ir, ir, ir gatavas eh, turpināt eh, meklējumus? Kādas tad ir tās patiesās izredzes un iespējas, ka šie, šie RTS piedāvājumi var tikt kaut kādā veidā uzlaboti? Nākamais kolēģis Balts. Liels paldies! Es vēlētos pateikties um, Gabriels Lundzei, um, Bernardīno kungam un pārējiem par viedokļu apmaiņu. Mēs, ekonomisko un monetāro lietu komiteja, um, esam uh, nobežījušies par uh, tehniskajiem standartiem un šķiet, ka savas bažas esam laicīgi pauduši komisijai. Mēs uh, būtu labprāt m, apspriedušies ar komisiju pirms šo tiesību aktu pieņemšanas. Mēs labprāt būtu apspriedušies par projektu kopā ar komisiju. Protams, ka komisija ir tiesības pieņemt deleģētos aktus, bet arī Eiropas parlamentam ir tiesības eh, noraidīt deleģētos tiesību aktus. Un tieši tāpēc es vēlētos skaidri paust, un daru to visas tautas partijas grupas vārdā. Mēs ņemot vērā starpiestāžu sadarbību, būtu uh, vēlējušies eh, daudz labāku sadarbību. Mūsu uh, politiskajai grupai ir ļoti būtiski šie deleģētie akti, un ja parādās kaut kur neskaidrības, tad mums par tām ir jāapspriežas. Mums ir uh, Tagad radies iespējas, ka Eiropas parlaments ir pilnībā mm, izslēgts no šīs procedūras, un tas mums nav akceptējami. Uzskatām, ka uh, gala lietotājiem ir vajadzīga tiesiskā noteiktība. Galu galā uh, viņi būs tie, kas šos tiesību aktus izmantos, un uzņēmumiem ir vajadzīga skaidrība. Mēs vēlētos norādīt, ka attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem uh, mums vajadzētu noteikti ņemt vērā arī uh, saistību ar prips un uh, visas uh, laika procedūras. Mēs uzskatām, ka prips nevajadzētu atlikt uz uh, nenoteiktu laiku. Protams, uh, mēs iestājāmies par vienotu patērētāju informāciju Un tāpat arī mēs vēlamies, lai tiktu stiprināta pārobežu piekļuve finanšu produktiem. Mēs vēlamies, lai patērētāju aizsardzība būtu pēc iespējas augstākā līmenī. To mēs ļoti labi saprotam, un tāpēc mums vai, ir vajadzīga prips regulā. Tāpat arī mums ir vajadzīgi uh, piesaistītie tiesību akti. Un uh, es arī uzklausīju Džonu Bērigenu, mēs uzskatām, ka vajadzētu nodrošināt, lai visi šie akti stātos spēkā vienā laikā. Te nav runa par to, ka šie deleģētie tiesību akti tiktu pakļauti regulas laika grafikam, ka tie būtu pilnīgi sasaistīti kopā. Šis otrs labākais variants, kuru jūs eh, tikko izklāstījāt, manuprāt, nav praktisks. Es eh, īstenībā brīnījos, ka šis eh, variants tika nosaukts par otro labāko variantu. Uh, Es domāju, ka šādā gadījumā mm, termins labākais ir nepareizs. Es būtu gribējis, lai komisija vēlreiz pārdomā savu pozīciju. Uzskatu, ka mēs visi esam ieinteresēti laba risinājuma atrašanā. Šodien ir paredzēts balsojums, tas arī notiks, un pēc tam mana politiskā grupa um, labprāt arī piedalīsies sarunās ar komisiju un jo īpaši, protams, mēs sadarbosimies arī ar referenti. Paldies! Paldies! Paldies! Kamala kungs, ko piebildīsiet? Es uh, vēlētos paturpināt uh, Pervanšas un Burkhārta sacīto piekrīto Berhārdam. Tā ziņā, ka m, tiešām priekšroku dodam abu ab variantu tālākai virzīšanai kopā, bet uh, mans jautājums uh, komisijai, eh, nu, kuras ir tās jomas, eh, kur jūs turpināsiet šo, grasāties turpināt šo sadarbību, kā Pervanša vaicāja. Un eh, mani dara bažīgu tas, ka kā komisija varētu reaģēt uz to, ka parlaments noraida deleģētu aktu kā, kā potenciālu tālāko mm, darbības pavērsienu. Uh, Eh, vai komisija ignorēs šo, šo mūsu nostāju. Es eh, zinu, ka komisija to nedarīs ar tādu vieglu, vieglu roku, ka tā no, noteikti eh, rūpīgi pārdomās savu, savu, kādu gājienu izdarīt. Bet, nu, ja mēs balsosim, nu, tad ar to nāksies rēķināties šeit un citās institūcijās. Uh, Ehm, to nāksies komentēt, nāksies savu nostāju pamatot. Eh, ja ir panākt, ja tiek panākt vienošanās par RTS, eh, tad eh, kā gan būtu pieļaujams tas, ka šķietami, kaut vai šķietami tiek pieļautā patērētāja maldināšana mm, un mm, es savulaik, kad, kad 99. gadā sāku savas investīcijas plānot, man skaidri pateica, nu, investē tikai to naudu, kuru tu esi gatavs eh, paspēlēt vai zaudēt. Nu, tad, tad, tad eh, šīs norādes bija nepārprotamas. Um, bet kā, kā būs tagad? Paldies! Uh, nā, nākamais kolēģis vēlējāties, ko kārtīgums vēlējāties, ko sacīt, vai, vai, vai nepārāk? Uh, kārtīgums, paldies! Nu, tagad eh, jāteic, ka zināms progress ir panākts. Eh, ir tādas divas eh, nu, atšķirīgas pozīcijas, tādi vērtējumi par to, kā tālāk rīkoties, bet nosauksim nu, lietas īstajos vārdos. Mm, viena nostāja ir, ir nozares nostāja, otra nostāja ir, ir klātsošo vairākumu nostāja, ka mēs vēlamies, lai, lai šie noteikumi uh, būtu skaidri, nepārprotami, saistoši un turklāt statos spēkā savulaik paredzētajā laikā. Uh, un šī informācija, ko Svens mums ir uh, sniedzis, tā ir ārkārtīgi vērtīga. Un šeit izgaismojas vēl vairāki neatrisināti jautājumi, par kuriem mums uh, nāksies tikt skaidrībā. Svens šo informāciju ir, ir jau sniedzis komisijai jau pirms vairākiem mēnešiem. Uh, un nemitīgi tātad bijis nomodā par to, lai, lai tas netiktu kaut kur no, no, nobēdzināts. Tā kā aicinu pāri par visu, cik iespējams pieturēties pie sākotnējā darbu grafika, kalendāra. Piekrītu tiem, kas teica, ka šis te otrs labākais scenārijs tiešām ir otrs labākais scenārijs. Un, ja runājam par šo ad hoc eh, iespējamo konsultēšanu, ka tas ir eh, tiešām tāds uh, top divi, tātad otrs iespējamais variants, tas nav tas labākais variants. Um, ir jāizdara viss iespējamais, lai tas uh, optimālais scenārijs uh, tiktu maksimāli virzīts uz priekšu, uh, turklāt uh, sākotnēji paredzētajā uh, grafikā. Gigolda kungs. Jā, paldies. Paldies par pausto gatavību un labo gribu turpināt risinājumu meklējumus. Tāpat arī vēlos pasvītrot, ka, protams, tas mums nelīdz, ka divi tie būtiskākie elementi, ko parlaments pievienoja sākotnējiem komisijas priekšlikumam, proti de detalizēta sociālo un vides aspektu tāda izklāstīšana, kā arī e, šī te brīdinājumu sistēma. Tie bija, tie bija tie divi, divi e, momenti, kur parlaments guva uzvaru. Un kaut arī tas uh, sākotnēji bija plānots kā, kā saistoš, eh, saistošas normas otrā līmeņa investīcijām. Šeit tagad ir panākts, eh, panākts kompromisa risinājums. Zinu, Gentērkungs, ka tas bija pirms jūsu nozīmēšanas, jūsu šī brīža pozīcijā. Eh, šis te brīdinājums un detalizētais izklāsts kaut kur ir, ir mirsts. Ir būtiski, lai komisija nopietni uztvērtu uh, Uh, līdzšinējo mūsu šīs saspēles rezultātu. Lai, uh, ja tiek vienkārši piemirsti un ignorēti savulaik sarunātie jautājumi, nu tad tas neliecina par to, ka jūs nopietni attiecaties pret visu šo procesu. Nu, ko par to, uh, lai domā patērētājs, vēlētājs? Mm, parlaments Aleži ir bijis Eiropas aizstāvis, patērētāja aizstāvis. Uh, Eh, un, un eh, nav tā, ka mēs eh, visu laiku esam izlikušies, ka pēkšņi atsakāmies no savām pozīcijām. Un Bernardino kungs, ja vien ir iespējams rast risinājumu tam tai, tai problēmai, ko jūs minējāt, nu tad uz priekšu, tad meklēsim šo risinājumu, cik ātri un, un korekti tas vien iespējams. Uh, mēs nekādā veidā neizpelnāmies lielāku uzticēšanos, ja Eh, pēc eh, šīs dienas sarunas eh, publiski mēs paužam citu pozīciju, ja jautājums pēc būtības tā arī netiek atbildēts. Jūs te runājāt riņķi un apkārt, un Jezeka kungs te norādīja, tas viss atgādina kādreizējo centrālo komiteju šo te praksi. Centrālajā komiteja vienmēr ir taisnība un punkts. Uh, Nē, mēs eh, risinām jautājumus pēc būtības, ar, ar izpratni, un eh, mūsu eh, partija, partija ir, ir, ir, ir tā, kas savulaik panāca centrāla komitejas gāšanu, un mums ir svēti šie principi, proti darbs pēc būtības, jautājumu skatīšana pēc būtības. Nevis tādā mm, atvairīšanās no, no, no sarežģītiem jautājumiem, kaut kādu slēptu, eh, negodprātīgu eh, apsvērumu eh, dēļ. Tā ir maldināšana, tā ir neadekvātā uzticētā uzdevuma izpilde, uh, aicinu strādāt pēc labākā godprā, goda prāta, neizmantojot šīs novecojušās un savulaik jau apgāstās metodas. Priekšsēdētājs. Nu, tad īsumā atbildes no Bergana kunga un Bernardino kunga. Paldies, saka komisijas pārstāvis. Nu, tad arī atbildēšu ne secīgi, bet, bet pēc tā tematiski. Pirmkārtām, komisija viennozīmīgi vēlas, lai prips kārtība stātos spēkā un kļūtu saistoša paredzētajā laikā, bez jebkādiem bet un, un, un, un, un, un citām atrunām. Mēs vēlamies, lai pilnā mērā šī jaunā kārtība stātos spēkā. Tas ir mūsu interesēs, tas ir mūsu sadarbības partneru interesēs, tas ir investoru, patērētāju, klientu interesēs. Bet pirmā līmeņa uh, tiesība akta akta pieņemšanā ir ļoti strikti termiņi, kas apliecina šī jautājuma, protams, steidzamību, nozīmību, bet tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā pēc labākās sirdsapziņas, cik jāiet tik tālu, cik iespējams sava mandāta robežās. Vēlos apliecināt, mm, Gigolda kungs, ka mandāts pārējā asām tagad ir noformulēts. Uh, Eh, šeit mums ir jā, jā, jāvienojas par prioritātēm, nevis eh, tā patvaļīgi jā, jāizvairās no atsevišķiem jautājumiem. Esmu ekonomists pēc izglītības, un tiešām šis te panāktais kompromiss ir, ir nesalīdzināmi švakāks par, par to sākotnējo tīro ideālo variantu, bet nu tāda ir kompromisa būtība. Uh, Mēs strādājam reālos apstākļos, reālā dzīve ievieš savas korekcijas un mūsu lietotā terminoloģija iespējams var kādam šķist nesaprotama vai nepilnīga, bet, nu, mēs esam darījuši to, kas, eh, ko esam spējuši, vai, vai mēs varam pasargāt patērētāju no pilnīgi visiem riskiem, diemžēl nē, bet ir eh, pieļaujami riski un ir nepieļaujami riski, un, un, un šādā izpratnē arī eh, strādājam. Tālāk. Mani lūdza komentēt darba grafiku. Gabriela šai sakrā izteicās, uh, Mēs to pieņemam ar izpratni, un tāpēc mūsu nostāja bijusi strādāt raiti, cik tālu iespējams īstenot visu to, par ko ir panākta vienošanās, nevis pabīdīt šo te darbu termiņu uz priekšu. Darīsim visu, ko spēsim, lai palīdzētu nozarei ieviest praksē šo jauno kārtību paredzētajā termiņā. Vēl kas jāatzīmē. Šeit nav runas uh, un nav pamata bažām par to, ka komisija šeit tā, tā, tā, tā brutāli izrīkojas, uh, ignorējot uh, līdz šim panāktās norunas. Nē. Esam gatavi godprātīgi šo procesu virzīt uz priekšu tik tālu, cik tas iespējams paveikt, cik iespējams. Esam absolūtā gatavībā mēs un arī Gabriels, par ko nešaubos, esam jūsu rīcībā, esam gatavi sadarbībai, lai rastu kompromisus atlikušajos jautājumos. Nevaru tagad jums atklāt mūsu taktiku, ko, kā darīsim, kurā brīdī kādus gājienus grasāmies izdarīt bet ticiet man, ka esam gatavi risināt jautājumu, piemēram, par apdrošinātājiem, apdrošināšanas izmaksām, apdrošināšanas riskiem, strādāt visā šajās jomās, lai rastu labu kompromisu un tad arī um, pieņemt, um, rēķināties ar to balsojumu rezultātu, kāds nu jums te būs. Un visbeidzot vēl par kompromisiem. Lietojot vārdu kompromiss, es ne, nelietoju to politiskā izpratnē, tehniskā izpratnē es to lietoju. Ir vajadzīgs tāds kompromiss, kas ir darboties spējīgs, kas ir jēdzīgs, uh, Eh, protams, ka katrs vēlas savu deķīti vilkt uz savu pusi, bet ja eh, tas, tas gala risinājums eh, darbojas atbilstoši sākotnējiem uzstādījumiem, nu tad viss ir kārtībā. Mēs nepieņem, neesam gatavi pieņemt jebkādus kompromisus, esam gatavi pieņemt tikai tādus, kas darbojas. Paldies, Gabriela! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu īsi vispirms parunāt par dažiem punktiem. Pirmām kārtām īstenošana un, uh, un standarti. Dzirdēju, ka mm, komisija mm, par to domā, un es negribu šagad mm, šeit iedziļināties juridiskos argumentos, taču es domāju, ka mums visiem vajadzētu sadarboties, mums vajadzētu izvairīties no nevajadzīgas tiesiskās neskaidrības. Īstenošana bez RTS, manuprāt, radīs ļoti lielu neskaidrību, ļoti daudz problēmu. Un tas attiektos arī uz Eiropas uzraudzības iestādēm un uh, mūsu mandāta izpildi. Galu galā mūsu uzdevums ir nodrošināt konsekventu Eiropas tiesību aktu piemērošanu. Ļoti daudzās jomās ir grūti panākt šādu konsekventu piemērošanu, tad, kad mums ir pirmā līmeņa tiesību akti un pēc tam vadlīnijas. Es domāju, ka, ja mēs neievērosim šos principus, būs ļoti grūti nodrošināt konsekvenciju šajā tirgū. Noteikti es gribētu, lai mēs sadarbotos un lai mēs šādā veidā varētu izvairīties no tiesiskās neskaidrības. Otrs punkts, kas tika pieminēts, eh, kā jau eh, iepriekš teicu, esam gatavi sadarboties, lai rastu risinājumus. Kā jau es minēju, ļoti daudzās jomās, kur parlaments ir baudis savas bažas, mēs esam mēģinājuši sniegt vadlīnijas, mēģināt atbildēt uz jautājumiem attiecībās piemērošanu. Uh, Esmu pilnībā pārliecināts, ka vairāki šo vadlīniju elementi pēc tam var tikt iekļauti RTS, lai paskaidrotu, lai sniegtu uh, labākus uh, pamatojumus un tā tālāk. E, vismaz Džona pieminētās jomas, manuprāt, mēs varētu paskaidrot, ņemot vērā mūsu veikto darbu. Tas attiecas arī uz Svena teikto. E, kā jūs zinat, es nemēģinu izvairīties no sarežģītiem jautājumiem. Ja es nevaru jums sniegt eh, jā, atbildi pēc būtības, tad tas ir tāpēc, ka mums tās vēl nav. Mēs ļoti daudz pie tā strādājam. Ja jūs būtu pateicis šo teikumu iepriekš, eh, tad es nebūtu tā teicis, saka Svens. Jā, protams, mums eh, bija atšķirīgi skaitļi, varbūt arī attiecībā uz laiku. Nu, tajā nevajadzētu iedziļināties. Mēs mēģinām aktīvi rast risinājumu šim ceturtajam scenārijam. Tas šeit ir iekļauts. Mēs eh, mēģinam sadarboties, mēs mēģinam to darīt tādā visaptverošā veidā. Mēs vēlamies izvairīties no eh, maldinošas informācijas. Tas noteikti mums nav vajadzīgs. Tas arī būtu viss. Vēlreiz atkārtošu, ka mūsu nolūks ir darboties konstruktīvi un nodrošināt risinājumu tik līdz tas būs iespējams. Paldies! Domāju, ka tagad ir pienācis laiks izvērtēt, kas īsti ir izdarīts. Šķiet, ka ir griba strādāt konkrēti pie risinājuma rašanas. Protams, ka šiem risinājumiem ir jābūt um, juridiski skaidriem, tāpat arī ļoti stabiliem risinājumiem. Šeit nav nekādu variantu. Es priecājos, ka Bernardīno kungs pateica, ka otrs labākais risinājums ir vienkārši slikts risinājums. Mums ir jāpiemēro tiesību akti, mums ir vajadzīga salīdzināmība, mums ir vajadzīgas detaļas, bet to mēs varēsim beigās noteikt tādā likumdošanas līmenī. Galu galā Mums ir vajadzīga uzticama informācija patērētājiem. Strādāsim balstoties uz šiem pamatiem. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī balsojuma rezultāti. Balsojums noteikti notiks šajā komitejā. Paldies! Un tagad varam pievērsties otrajam 11. punkta sadaļai, tātad viedokļu apmaiņa balstoties uz šo dialogu. Atkal došu vārdu referentām, un es gribētu aicināt kolēģus nevis turpināt iepriekšējās diskusijas, bet gan domāt, kā mēs varētu sagatavot mūsu rezolūciju, pilnībā ņemot vērā to, kas notiks šodien šajā dialogā. Tāpat ir jāņem vērā arī tas, kas mums ir jādara. Tāpat arī mums ir vajadzīgas skaidras atbildes un izmantojami risinājumi. Saprotu, ka gan komisija, gan EIOPA strādā pie šiem risinājumiem, bet pašlaik vēl nav spējīgas sniegt konkrētas atbildes. Lūdzu, Pērvānša, varbūt mēs varētu noturēt piecu minūšu starpbrīdi, ja jūs vēlaties. Jūs varat runāt, labi, dod jums vārdu. Paldies! Domāju, ka no komisijas puses mēs eh, sapratām, ka Eiropa un komisija vienotru papildina. Šīs pieejas nav pilnībā identiskas. Tāpat arī mēs redzam, ka ir grība darīt visu, kas eh, ir vajadzīgs, lai nodrošinātu vislabākos tiesību aktus, ņemot vērā paredzēto laika grafiku. Uzskatu, ka mūsu komitejai pats svarīgākais būtu saglabāt spiedienu, lai uzlabotu apstākļus, um, kādos šie tiesību akti stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī. Un, lai to izdarītu, es uzskatu, ka šodien mums vajadzētu paveikt vairākas lietas. Tātad pēc būtības mēs neakceptējam šos deleģētos aktus. Otrakārt, mums vajadzētu palikt uzticīgiem uh, tam, par ko mēs nobalsojām pirmajā līmenī. Tātad te ir runa par 4. un 5. grozījumu, un jo īpaši par 5. grozījumu. Iespējams, ka šiem grozījumiem vajadzētu būt uh, izšķirošiem balsojumam. Uh, vairākās grupās. Tāpat ir arī vairāki punkti sākotnējā rezolūcijā, kas, manuprāt, ir vienprātīgi un kas ir tādi kā bāze, balstoties uz kuru mēs varētu uzsākt diskusijas. Un uh, mēs varētu par to diskutēt arī plenārsēdē. Tomēr man šķiet, ka ir šeit arī divi papildinoši punkti. Pirmais Uzskatu, ka, manuprāt, būtu liederīgi izdarīt atsauci, tāpat kā vēstulē, kuru priekšādētājs nosūtīja Hīlām un Dombrovskim. Tātad te ir runa par atsauci uz visaptverošām, mm, visaptverošiem trauksmes signāliem. Domāju, ka būtu ļoti noderīgi šeit iekļaut šādu atsauci. Mūsu rīcībā ir arī divi grozījumi, un es uzskatu, ka būtu liederīgi, ka mēs varētu vienoties vismaz par vienu no šiem grozījumiem. Otrs jautājums par laika grafiku, un šeit es gribētu atsaukties uz 15. un 16. grozījumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu būt tādiem ļoti iesaistītiem likumdevējiem. Mēs nevaram pašlaik teikt, ka uh, Mēs nekādā gadījumā nevarēsim to izdarīt, un tāpēc to vajag atlikt. Galu galā visi saka, ka šie tiesību akti ir ļoti svarīgi pašreizējā kontekstā. Mums ir jāaizsargā mūsu patērētāji, mums ir jāveicina iekšējais tirgus un jānodrošina produktu salīdzināmība. Tātad mums vajadzētu skatīties, ko mēs varam izmainīt. Un ja mēs nevarēsim izmainīt, tad mēs varēsim vēlreiz iesniegt grozījumu plenārsēdē, bet eh, uzskatu, ka mums, mēs nedrīkstētu tagad eh, teikt, ka mums viss ir jāatliek, tikai tāpēc, ka mēs nevaram šeit neko izmainīt. Tieši tāpēc arī es uzskatu, ka mēs panāksim ļoti labu vairākumu. Ja tautas partijas grupa varētu uh, atsaukt 15. vai 16. grozījumu vai arī atturēties e, balsojumā, tad es uzskatu, ka mums būtu ļoti labs pamats sarunām ar komisiju un EIOPA, ņemot vērā to, ko es dzirdēju no viņiem šodien. Paldies, Burkhardt! Jā, es gribētu pateikt kaut ko par 15. un 16. grozījumu. Uzskatu, ka, ja mēs ņemam vērā šīs dienas komisijas uzstāšanos un šo tematu otrs labākais risinājums, tad politiski mēs varam nonākt pie secinājumiem, ka tas ir jāsaglabā. Uzskatu, ka šo spiedienu mums vajadzētu saglabāt. Vakar vakarā ļoti ilgi daudzpartijas grupā mēs eh, runājām par eh, stratēģiju, kas tieši būtu darāms. Es arī nevienmēr esmu ļoti pārliecināts. Es, kā sakot, varu saprast pervāņšas iezīmēto ceļu, bet Bergena kungs šodien arī runāja par šo otro labāko variantu, un tad arī sapratu, ka iespējams komisija ies pa šo ceļu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šos grozījumus mums vajadzētu atstāt. Tas ir vajadzīgs. Un es uzskatu, ka beigās tas stiprinās parlamenta sarunu pozīciju. Bet, neskatoties uz to visu, es varu tikai vēlreiz atkārtot, eh, ko ir teikuši arī citi. Arī mēs galu galā nevēlamies atlikšanu. Es vēlos tikai, lai mēs nesaskartos ar haosu beigās, un tā saucamais otrs labākais risinājums, manuprāt, ir eh, piemērots tam, lai viss kļūtu ārkārtīgi sarešķīti, un beigās šis neviena negribētais haoss beigās tomēr izcelsies. Tieši tāpēc es gribētu dot priekšroku šim ceļam, un tad beigās komitejai arī vajadzētu nobalsot, uh, Es vēlētos skaidri norādīt, ka mēs, kā tautspartijas grupa, vēlamies izvairīties no hausa. Komisijas uzstāšanās manu pozīciju, manuprāt, tikai apstiprināja. Paldies! Thank you! Paldies, Kamalkungs! Paldies! EKR parakstījās zem diviem grozījumiem. Pirmais izdarīt atsauci uz vēstuli, kuru mēs nosūtījām komisijai, un šī vēstule bija sarunu rezultāts parlamentā. Mums vajadzēja izskatīt dažādus punktus un vienoties. Mēs uzskatām, ka te ir nostādīti vairāki punkti, kas mūsuprāt komisijā būtu jārisina, un tāpēc es priecājos, ka jūs piekrītat turpināt par to sarunas. Otrs ir laika grafiks, un mēs saprotam, ka šeit ir viedokļu atšķirības. Mēs arī saprotam, ka politiski šeit var būt dažāda reakcija attiecībā uz uh, šīm bažām, ko ir pauduši rūpnieki. Protams, ir cilvēki, kuri vispār nevēlas nekādus tiesību aktus, taču mūsu grupa šeit vēlētos teikt, ka mums ir jāievēro pirmā līmeņa principi, tātad tas, par ko mēs vienojāmies pirmajā līmenī. Mēs visi, protams, atceramies, kas mums patika un nepatika pirmajā līmenī. Ja mēs aicinām uz atlikšanu, mēs nesakām, ka šie tiesību akti būtu jāatceļ. Mums ir vajadzīgs tāds saprātīgs laika periods, kurā mēs varētu kliedēt bažas, jo šķiet, ka daži ir pauduši uh, to, ka patērētājiem ir sniegta maldinoša informācija, Un tāpēc es gribētu um, uzklausīt šos speciālistus un ar viņiem apspriesties. Paldies! Jazika kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, baidos, ka vienīgais, kas ir skaidrs pašlaik, ir tas, ka komisijas deleģētā regula šodien komitejā būtu noraidāma. Es priecājos par komisijas pausto vēlmi darboties ātri, mēģinot rast citu risinājumu. Tomēr šodien nesam dzirdējuši atbildes no komisijas uz jautājumiem pēc būtības. Tieši tāpēc ir grūti mm, saprast, kas īsti notiek. Īsnībā te runa par milzīgām viedokļu atšķirībām. Uh, Arī laika grafiks nav skaidrs. Es ar savu kolēģi iesniedzu 14. grozījumu, kas ir diezgan līdzīgs, bet te ir runa tikai par apsvērumu. Tātad mēs atkārtojam, ka sarunu komandai vajadzētu aicināt komisiju izvērtēt, vai piemērošanu nevajag atlikt. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka Ja deleģētā regula tiek uh, norādīta, mums vajadzētu sanākt kopā un mēģināt rast risinājumu par būtību. Vajadzētu noteikt arī uh, laika grafiku tālākajam darbam. Paldies, Makārtīkungs. Domāju, ka mēs iet saprotam, kur mēs virzāmies. Kā jau es teicu, es gribētu, lai tas viss tiktu īstenots pēc iespējas ātrāk, bet tas būtu jādara pareizi. Zaļo grupa ir izklāstījusi problēmu. Viņi ir skaidri pateikuši, ka pašlaik piemērotā formula un metodika nedara to, kas tai būtu jādara. Tātad mēs nevaram novērst iespējamās negatīvās sekas investīcijās. Jebkurā gadījumā šeit ir problēma, tā ir jārisina pēc iespējas ātrāk, tā lai visi varētu būt apmierināti un lai tas nenovestu pie tālāka sajukuma rūpniecībā vai arī uh, to cilvēku vidū, kas investēs naudu šajos projektos un programmās. Es atvainojos, ka pieliku klāt jūsu vārdam mak. Tagad Gīgolda kungs. Gvaltjērī kungs. Man ir jāsaka, ka šīs diskusijas ir tad kā pa pusē ēnu referenču sanāksme, pa pusē koordinātoru sanāksme, tajā pašā laikā publiska apspriešana. Man ir jāsaka, ka šī viedokļa apmaiņa parāda, ka mūs, mums bija taisnība paužot iebildes pret RTS. Nāsmu neko dzirdējis pēc būtības, ka mums uh, nebūtu bijusi taisnība. Uh, attiecībā uz dažiem svarīgiem elementiem mēs nevaram vienoties, un es nedomāju, ka šajā iebildumā mums vajadzētu teikt, ka ir vajadzīga novelcināšanās. Tāpat arī es domāju, ka būs sarežģīti atrast risinājumu. Tāpēc es varu secināt, ka visticamāk iznākums būs tieši tāds Parasti normālā ēnu referentu procesā mēs eh, būtu atraduši risinājumu. Komitejai šo risinājumu atrast būs grūtāk. Ja runa par būtību, es eh, gribētu aicināt visus kolēģus ieskatīties mūsu grozījumos, darīt to konstruktīvi. Uzskatu, ka nebija nekādu iemeslu, kāpēc vajadzēja balsot pret tiem. Uh, Šeit nebija nekādu aizspriedumu. Būtu ļoti labi, ja mūsu grozījumi tiktu atbalstīti. Pašlaik mm, ir viedokļu atšķirības starp divām lielākajām grupām par vienu elementu, un būtu labi, ja mēs varētu šīs viedokļu atšķirības atrisināt līdz balsojumam. Jā, jā, mēs mēģināsim to visu atrisināt, tieši tāpēc pirms balsojuma ir paredzēta īsa pauzīte. EFDD un ENF. Labi. Ferberkungs. Paldies. Es pieteicos runāt, un es domāju, ka mums vajadzētu skaidri saprast, ka prips regulē darbojas bez, ne, nedarbojas bez deleģētajiem tiesību aktiem. Rūpniekiem ir jāsaprot, kādiem, kā šiem dokumentiem ir jāizskatās. Tāpat arī uzraudzības iestādēm ir jāsaprot, kādi kriteriji tām ir jāpārbauda. 28 dažādas sistēmas dalību valstīs, pēc tam arī no, nu, visas iespējamās sistēmas, ko ievieš investori. Visi saka, ka tas ir kā atbilst pamatregulē, bet neviens nezina, kā tam īsti būtu jāizskatās, tāpēc, ka nav deleģētā tiesība akta. Uh, Ja mēs vienosimies par to, ka mēs noraidīsim deleģēto tiesību aktu, tad mums vajadzēs mm, saprast, kādas tam varētu būt sekas. Es eh, redzu, ka Bernardīno kungs sāk jau pierast eh, pie šāda diskusiju iznākuma. Nu, eh, Bernardīno kungs tagad ir priekšnieks, un ja likuma devējs nespēja atrisināt uh, otrā līmeņa tiesību aktus, tad viņš varēs to atrisināt ar jautājumu un atbilžu palīdzību un tā tālāk. Un tad mums ir jāuzdod jautājums, vai tas tiešām ir mūsu interesēs. Galu galā tas varēs radīt liels neskaidrības uh, uzņēmēju vidū. Tieši tāpēc es uh, gribētu vēlreiz lūgt, vai sociāldemokrāta grupa nevarētu mazliet tomēr mainīt savu viedokli. Tas būtu visu interesēs. Tātad ir runa gan par investoriem, par privātajiem investoriem, par tiem, kuriem ir vajadzīgi šādi dokumenti tirgū, bet īsnībā mūsu visu interesēs ir nodrošināt iekšējiem tirgum atbilstošu konstrukciju. Uh, Mēs nevaram šeit pieļaut 28 dažādas interpretācijas. Tātad ir vajadzīgs sinhronisms starp pirmo un otro līmeni. Pirmo līmeni nedrīkst mainīt, es arī to varu skaidri paust. Galu galā es arī nobalsoju par pirmo līmeni, un tas paliek spēkā. Taču mēs nevaram arī ļaut pirmajam līmenim stāties spēkā, ja nav pieņemts otrais līmenis. Un tāpat arī ir jānodrošina, lai rūpnieki varētu uh, īstenot šo otro līmeni. Tieši tāpēc es esmu paudis savas vēlmes 15. grozījumā un gribu jūs visus aicināt atbalstīt 15. grozījumu. Paldies! Thank you! Paldies! Pērvanči, vai kas ir piebilstams jums? Mm. Nu jā, mēs mēģināsim iet uz priekšu, nu par būtiskāko. Es domāju, ka visi teikt ir pārliecināti, ka mums ir jābalso par šo iebildumu. Uh, un ka komisijai un EIOPA vajadzētu mobilizēties, lai e, tās varētu kliedēt konkrētas parlamenta bažas. Un šīs bažas ir lūk. Pirmkārt, jānodrošina, lai pirmais līmenis tiktu respektēts gan pēc likuma burta, gan gara. Otrais, šī vēstule, kur jūs parakstījāt priekšādētāja kungs, uh, tā ir jāizskata pilnā nopietnībā. Mēs, protams, saprotam Bernardino kunga atbildi par to, ka uh, viņš vēl nav varējis uh, izstrādāt uh, atbilstošu atbildi. Tātad mums vajadzītu rast risinājumu līdz balsojumam plenāras sēdē, bet nu, mēs, mums nepietiek ar to, ka jūs teiksiet, ka jā, mēs to izpētīsim un mēs to izdarīsim. Ja līdz plenāras sēdē mums nebūs konkrētu atbilžu uz uzdotiem jautājumiem, uh, mēs nevarēsim atbalstīt tās eh, tehniskos standārtus. Pēdējais punkts. Domāju, ka, ja runa par šo visaptverošo trauksmu signālu, kas līdz šim nepastāv rezolūcijas projektā, domāju, ka grupām vajadzētu vienoties, lai atbalstītu vienu no grozījumiem, kur ir runa par šo punktu. Tātad, katram ir jāuzņemas atbildība par savu balsošanas sarakstu, bet mans priekšlikums ir lūkāts. Pirmkārt, attiecībā uz 15 un 16 grozījumu, kur es sapratu, ka tautspartijas grupai tie ir eh, ļoti svarīgi. Un Ferbera kungs mums arī izskaidroja, kāpēc viņš uzstāja uz savu 15. grozījumu. Manuprāt, 15. grozījums mm, padara 16. grozījumu par spēkā nēsošu. Tātad mums ir uh, jādarbojas lojāls sadarbības karā, un tad tas nozīmētu, ka Ferbers akceptē to, ka viņš atsauc savu 15. grozījumu, un 16. grozījuma vietā nāk mutisks grozījums. Un, lūk, tagad angliski nolasīšu. Lūk, 16. grozījums kļūtu par šādu grozījumu. Aicina komisiju izskatīt priekšlikumu atlikt piemērošanas datumu regulē tādai un tādai, lai nodrošinātu uh, striktu regulas prasību ievērošanu un deleģētu aktu ievērošanu. Un lūkmutiskais grozījums, lai izvairītos no pirmā līmeņa tiesību aktu stāšanās spēkā bez tehniskiem standartiem. Es domāju, ka tas varētu būt ļoti labs uh, kompromiss, un tas arī varētu būt labs rezultāts mūsu šīs dienas diskusijā. Tad man ir radušās vēl divas citas bāžas, un cerams, ka mēs varēsim arī šeit panākt uh, plašu vienošanos. Pirmkārt, varbūt mēs varētu pieņemt piekto grozījumu. Tas nozīmē, ka mēs atgādinam, ka mēs neapstrīdam pirmā līmeņa tiesību aktus, uh, par kuriem ir nobalsojuši vairāk nekā 600 cilvēki šeit parlamentā Un otrkārt, mēs pievienotu 11. vai 13. grozījumu par visaptarošās eh, trauksmes signālu. Es domāju, ka mēs varētu panākt plašu vairākumu strādājot uz šiem pamatiem. Un tad mēs arī varētu sākt uh, labas sarunas ar komisiju un EIOPA. Paldies! Šķiet, ka priekšlikums ir skaidrs. Mans priekšlikums uh, ir 5 minūšu pauze pirms balsojuma.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

Ana. Ana. Ana. Okay. Ana. Die nennen das Ana.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

So uh, we, we, we announced that it came. Yeah, that's not good. That's great. Back over 15. 15 die met de berg die zal samen. Dat is wat daar is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 Okay. Yeah, kolēģi. Labi, kolēģi, mēs varam sākt balsošanu. Vispirms pārbaudam balsošanas iekārtas. Lot of colleagues still have to vote. Ļoti daudz kolēģi nav nobalsojuši. Lūdzu, pārbaudam balsošanas iekārtas, balsojam. Now we have 58 and 56. 58, 57 balso, vai vēl kāds pievienojas? Labi, varam beigt eh, balsošanas iekārtu pārbaudi. Un sākam ar eh, komisijas deleģēto regulu par ieguldījumu produktu, bet man liekas, ka ir tagad vienu sociālistu un demokrātu grupas pārstāvi par daudz. Pirmais punkts, sākotnējais teksts, kas par pret atturas pieņemts. Otrais punkts, sākotnējais teksts par pret atturas. Trešais, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 16. grozījums, 15. ir atsaukts. Un tagad e, šis te um, mutiskais e, grozījums par vienlaicīgu aptiesību aktu pieņemšanu par pretatturas pieņemts. Ceturtais punkts, sākotnēs teksts par pretatturas pieņemts, atsaucas viens un divi pārpret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret pārbaudam elektroniski pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sākotnējs teksts par pretatturas pieņemts, atsauc 4-5 par pretatturas pieņemts, otrais grozījums par pretatturas pieņemts, atsauc 7-8 par pretatturas pieņemts, trešais grozījums par pretatturas pieņemts, ceturtais grozījums par pretatturas pieņemts Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Atvainojas priekšsēdētājs. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, biju aizdomājies par kaut ko. Tā beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums divās daļās. Un tas aizstās astotā uh, grozījuma tekstu pilnībā ja tiks pieņemts par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts bet pārbaudam vēlreiz elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas. Pārbaudām elektroniski, astotais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums par. Un devītais jābalso blokā ar 12. Tātad 9, 12 par pret atturas noraidīts. C apsvērums sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts. D apsvērums sākotnēs teksts par pret atturas pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Tagad ir skaidrs, tas ir pieņemts. Tātad pieņemts. Apsvarums C trīs daļās. Pirmā divās daļās priekšsēdētājs atvainojas. Desmitais grozījums. Nē, tomēr trijās daļās. Pirmā daļa. Desmitais grozījums par pret atturas Noraidīts. Pārbaudam elektroniski, labi, pārbaudam pirmo daļu desmitajam. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas. Pārbaudām 11. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par pret. Nu, jūs neceļat rokas, pārbaudām elektroniski 13. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam. Balts kungs, lūdzu. Es gribētu personālu balsojumu Es zinu, ka mums ir vajadzīgi 16 balsis, eh, lai to apstiprinātu, bet es domāju, ka mums šeit būtu vajadzīgs personāla balsojums. Jā, nu šāda iespēja jums ir. Labi, balsojam uh, par galīgo tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 55 par, neviens nav balsojis pret, 3 atturējušies. Ļoti plašs vairākums par deleģēta akta noraidīšanu. Neapsvarot iespēju pieņemt prips bez uh, sekundāriem tiesību aktiem. Tas ir ļoti spēcīgs signāls no parlamenta puses, un tagad mēs uh, esam gatavi strauji uzsākt uh, diskusijas ar uh, parlamentu. Jā, paldies. Visu sarunu uh, grupas vārdā vēlos sacīt lielu paldies īpaši koordinatoriem, ar kuriem kopā spējām ātri konstatēt problēmu jautājumus, rast atbildes, cik tā tas bija iespējams. Paldies komisijai, paldies EIOPA pār jūsu izpratni, par jūsu pretīmnākšanu, nu, reizēm eh, formalitāte guva virsroku, eh, bet, nu, eh, principālajos jautājumos ļoti īsā laikā mums izdevās ļoti precīzi saprast, kas ir darāms, kā tas būtu darāms, un aicinu komisiju nepagurt un, un tikpat radoši, tikpat godprātīgi rast atbildes uz atlikušajiem jautājumiem. Paldies, un mēs varam pāriet pie nākamā balsojuma, un tas ir budžets. Vispirms balsojam par atzinumu. Kompromissā, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas noraidīts, 13. grozījums par pret a, pārbaudam, 13. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 16. par pret atturas noraidīts, 17. par pret atturas noraidīts, 18. par pret pārbaudam, 18. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 19. par. 19. par pret atturas. Noraidīts. 20. par pret atturas. Noraidīts. 21. par pret atturas. Neredzu zaļos, kā balsojam, tā kā pārbaudam elektroniski sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pārbaudam 30. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromiss C, kas par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas norēdīts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Četrdesmit ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts Pārbaudam 44. Sākam balsot. in advance, so what is closed? Beidzam balsot. Noraidīts. 45. un 46. kopā par pret atturas noraidīts. 47. par pret atturas norēdīts, 48. par pret atturas pieņemts, 5. punkts sākotnēs teksts par pret atturas norēdīts Priekšsēdētājs pārjautā, vai šis teksts saglabājas, vai tas nav atkritis. Jā, tad mums tomēr jābalso par sākotnējo tekstu piektajā punktā par pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 50. grozījums par pret atturas noraidīts. 53. grozījums par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas noraidīts, kompromisē par pret atturas pieņēmts, 57. par pret pārbaudām 57. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 58. par pret atturas pieņemts, 59. par pret atturas noraidīts, 60. par pret pārbaudam, 60. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 61. par pret pret atturas. Nu, pieņemts 62. par pret atturas. Pieņemts. Un par visu tekstu ar grozījumiem. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 43 par 7 pret 6 atturējušies apsveicam referentu un pārējām pie budžeta posteņiem. Ekon 6457 par pret atturas noraidīts. Ekon 6462 par pret atturas noraidīts. Ekon 6458 par pret pret atturas noraidīts. 6463 par pret atturas noraidīts. 6464 par pret atturas noraidīts. 6456 par pret atturas noraidīts. 6455 par pret atturas noraidīts pret atturs pieņemts, 6461 par pret atturs noraidīts, 6451 par pret at... Nē, pārbaudam 6451, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A kompromiss par. Pret atturas pieņemts. B kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Tālāk 6454 par. Pret atturas pieņemts. 6453 ar mutisko grozījumu par. Pret atturas pieņemts un 6460 par pret. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Liels paldies un apsveicu referentu. Līdz ar to mēs varam noslēgt mūsu sanāksmi. Nākamā sanāksme pirmdien 26. septembrī pulksten trijos. Paldies un visu labu!